Eh, to darīt tātad eh, attiecīgajā kārtībā. Vispirms es gribētu runāt par eh, jautājumu steidzamības kārtībā, par ko mēs spriedīsim šo pēcpusdienu. Tā ir runa par Anitu Hardai. Es gribētu, lai mēs rīkotos šādā veidā. Daži no kolēģiem, kas ir intensīvi nodarbojušies ar šo jautājumu, zina, Un es, protams, nevaru šeit iedzināties eh, detaļās, bet ir ļoti svarīgi, lai mēs šodien, šīs dienas laikā, rastu risinājumu šim jautājumam. Mums ir jārod pozitīvs risinājums. Tieši tāpēc būtu prātīgi, lai mēs šo pēcpusdienu šo darba kārtības punktu svītrotu no darba kārtības, jo debates eh, pašlaik noteikti kavētu darbu, kas notiek diplomātiskajos kanālās. Tāpēc es vēlētos, lai Eiropas parlaments eh, nolemtu, ka šīs darba kārtības punkts tiek izņemts no darba kārtības. Šādā veidā mēs labāk palīdzēsim šai kundzei, nekā diskutējot par šiem jautājumiem. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Well, I should not take this to most. We should not discuss it. This no, no. przewodniczący, ja nie, ja nie mam przekonania, że możemy jeszcze w tej chwili dyskutować nad... Cienījamais e, Šulc kungs, manuprāt, mēs tā nevaram rīkoties, mēs nevaram to tūlīt pat apspriest, e, šis paziņojums nāk nedaudz par vēlu. Mēs jau esam pieņemši lēmumu par šo jautājumu, tā kā man šobrīd atklāt diskusijas par šo punktu ir sarežģīti. Dalkungs lūdzu, EPP vadītājs. Es atbalstu Martina Šulca priekšlikumu. Es domāju, ka sarunas ir ārkārtīgi sarežģītas. Mēs runājam par gadījumu, kas attiecas uz sievieti, un šeit mēs cenšamies rast politisku risinājumu. Un es domāju, ka tad, kad mēs meklējam politisku risinājumu, nevajag pasliktināt situāciju. Un tāpēc es lūgtu vispirms rast politisku risinājumu. Dobrze, proszę Państwa, e, wobec tego. Dāmas un kungi, Portas kungs arī lūdz vārdu. Es vienkārši gribētu teikt sekojošo. Diplomātiskais darbs, protams, ir ļoti nozīmīgs, bet Aminatu Haidara ir 133. Badastrēka dienā un ir slimnīcā. Un sliktākais, ko mēs šeit varētu izdarīt, tas būtu teikt sievietei, kur, kura cīnās par cilvēktiesībām, ka Eiropas parlaments ir nolēmis svītrot šo punktu. Pie bardzo, e, prošē paņstvā, e... Paldies, dāmas un kungi! Lūdzu, mirklīti, tūlīt atrisināsim šo situāciju saskaņā ar 140 punktu mēs par šādu priekšlikumu varam balsot. Tātad ir priekšlikums izņemt šo jautājumu no darba kārtības. Un tas ir saskaņā ar 140. Eh, punktu reglamentā. Tā kā es jautāju, kurš izteiksies par šo priekšlikumu. Lopes Agīras kungs. <coughs> Paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs. Es vadu sociālistu delegāciju un gribu pateikties tām, ko teica Eiropas Demokrāta alianses priekšsēdētājs un ko atbalstīja Tautas partijas grupa. Tik tiešām parlaments pauž savu solidaritāti ar Aminato Haidaru, un kas, kuras veselību un dzīvību apdraud ilgais badastreiks. Bet ņemot vērā intensīvo diplomātisko darbu, kas notiek daudzpusējā, daudzpusējā sarunu līmenī, ko veic Spānijas valdība. Neaizmirsīsim, kā Spānijas teritorijā atrodas Aminatu Haido. Tātad tā ir tās valsts valdība, kur persona rīko badastreiku. Nu, ir paziņots, ka tas badastreiks netiks pārtraukts, kamēr problēma netiks atrisināta. Tāpēc mums vajag atbalstīt diplomātiskos centienus, kas notiek, un labākais, ko mēs varētu izdarīt, izvairīties no balsošanas par rezolūciju, kas var tikai kaitēt. Un es domāju, ka mēs tuvākajās stundās atradīsim risinājumu. Skovī. Priekšsēdētājs runātāja pārtrauc. E, kurš izteiksies pret šo priekšlikumu? Es esmu pret. Mūsu grupa ir pret. Es pateikšu, kāpēc. Man nešķiet piemērots um, brīdis izskatīt šādu priekšlikumu šorīt. Uh, Tāpēc, ka tas nozīmētu, ka mēs neizrādām cieņu uh, parlamenta grupām, kas ir iesniegušas rezolūcijas projektu. Vēl vakar mēs pavadījām trīs stundas, lai redzētu, uh, vai varētu iziet no politiskā lauka uh, un skatīties, kas notiek Spānijā. Un pateicoties visu politisko grupu iesaistītībai, balstoties uz sākotnējām pozīcijām, mēs vienojamies par kopīgu tekstu. Mums izdevās nonākt pie rezolūcijas teksta, eh, kam piekrīt visi. Un tieši šajā triju stundu sēdē mēs varējām arī izdebatēt eh, tos jautājumus, kas mūs šķir vienu no otra. Un tāpēc, manuprāt, nebūtu liederīgi, ja uh, Eiropas parlaments nereaģē. Nu, Eh, kad tad pacels balsi Eiropas parlaments, ja ne šai gadījumā? Dziękuję pani za wypowiedź. Paldies. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, eh, es gribētu priekšsēdētājs eh, pārtrauc runātājus no vietas un saka, ka situācija ir skaidra. Mēs balsosim, priekšsēdētājs saka. Tātad, kas ir par, lai mēs pieņemtu Šulca kunga priekšlikumu? Lūdzu, balsojam. Kas par? Šulca kunga priekšlikumu. Par reglamentu lūdzu. Jā, ja, priekšsēdētāji, es arī Es eh, lūdzu vārdu, un man šo vārdu nedeva, saka deputāts. Tas nav tiesa, ka Eiropas eh, parlamentam ir uh, formulēta nostāja par Aminatu Haidāras lietu, un šodien jau 33. badstreika dienā mēs esam paredzējuši diskutēt par šo lietu, un tagad to noņemt no darba kārtības, tas ir amorāli. Paldies, priekšsēdētājs saka, mēs balsosim. Dāmas un kungi, mēs balsosim atkal par, vai par reglamentu vēlaties izteikties, jautā priekšsēdētājs. Es eh, lūdzu vārdu priekšsēdētāja kungs eh, attiecībā uz reglamentu. Parlaments ir iesaistījies cilvēktiesību aizstāvībā. Šulca kungs nāca klajā ar priekšlikumu šorīt. Ja ir svarīga informācija par Haidaras gadījumu, tad lai viņš sniedz mums šo informāciju, lai pēc tam parlamenta priekšsādātājs šodien pēcpusdienā sēdes sākumā varētu pieņemt lēmumu. Proszę. Bardzo proszę. Lūdzu, priekšsēdājs dot vārdu nākamajam runātājam, tas ir Šulc kungs. Es šajā parlamentā esmu darbojies ilgus gadus. Esmu bijis atbildīgs savā politiskajā grupā par cilvēktiesību debatēm. Es ļoti rūpīgi izskatu šos jautājumus, un es labprāt gribētu teikt, ka uh, ārlietu ministrā eh, es eh, pagājušos veidien runāju ar ārlietu ministru, un man bija ļoti gara saruna. Man ir radies iespējas, ka šodien mums ir iespēja panākt, lai Haidar kundze pārtrauktu savu badastreiku. Mēs esam atraduši viņai risinājumu. Man ir radies iespējas, ka atklātas eh, debates un atklāts paziņojums man nepalīdzēs šo risinājumu rast. Šeit ir runa par komplicētu diplomātisku gadījumu, tieši tāpēc diskrētums ir ļoti būtisks eh, risinājuma rašanā. Es domāju, ka mums vajadzētu glābt šo kundzi, un es nedomāju, ka ar debušu palīdzību mēs to izdarīsim. Paldies! Proszę Państwa, e, ja chciałem Państwa prosić teraz o chwilę. Dāmas un kungi, es jūs lūdzu, saka priekšsēdētājs, lūdzu uzmanību. Mēs nevaram paildzināt diskusijas par šo jautājumu mums ir vienkārši jānobalso. Eh, deputāts no 92. vietas lūdzu. Priekšsēdētāji. Mani ļoti pārstāvs, eh, uzstāvs eh, un pārsteidz tas, Kā, kā jau teica Bilbao kundze, mēs vakar trīs stundas debatējām par šo jautājumu. Ja Šulca kungam ir informācija kopš, iepri, kopš ne, iepriekšējās nedēļas beigām, tad viņš būtu, mums būtu vajadzējis to uzzināt, pirms mēs debatējam. Ja tas tā nav, ja šī informācija nav sniegta vakar debatēs, kas notika starp politiskajām grupām, kur mēs nonācām pie kompromisa vienošanās, uh, teksts, par ko mēs vienojāmies. Es atvainoju, Šulce kungs, tad jūs kļūdāties. Mums vajadzētu noskaidrot, kāds ir eh, galu galā parlamentā viedoklis par Aminatu Haidaras lietu. Es negribu, lai mēs eh, turpinām debatas. Pan Tanok. Tanok kungs lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Protams, šis jautājums ir ļoti delikāts un mums nav vienota viedokļa, ir daudz neskaidrību. Es lūdzu atlikt šo balsojumu uz pulksten trījiem, lai varētu grupas konsultēties un lai mēs arī uzzinātu reāli, kas Marakā šobrīd notiek. Uh, sorry. Uh, proszę Państwa, zebrali... Cienījamās dāmas un kungi. Es tagad esmu uzklausījusi jūsu komentārus un piezīmes, jums ir pilnīgs priekšstats par to, kas notiek, un saskaņā ar 40. reglamentu punktu es tātad šo priekšlikumu lieku uz balsošanu. Tātad ir konkrēts priekšlikums. Tātad pirmais, eh, šis priekšlikums ir neapspriest šo jautājumu šodien. Kurš ir par to, lai to šodien neapspriestu? kas ir par to, lai šodien šo jautājumu neizskatītu. Paldies! Kas ir pret? Paldies! Atturas! Mums ir jāpārbauda elektroniski rezultāts. Lūdzu, sākam elektroniski balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 249 pār priekšlikumu, 163 pret un 135 atturējušies. Tātad priekšlikums ir apstiprināts. Priekšsēdētājs Šulcs un viņa otrais priekšlikums. Priekšsēdētāji, man uh, tomēr vēlreiz vajadzēs uh, izmantot jūsu pacietību. Balsojuma sarakstā šodien mums ir jābalso par subsidiritātes principu. Es atsaucos uz 177.4 punktu reglamentā, un es gribētu, lai mēs atliekam šo balsojumu līdz nākamajai sesijai. Mums ir jādomā par uh, to, vai mēs vispār varam spriest par šo punktu, vai mums ir attiecīgā kompetence. Uh, Man šķiet, ka uh, lielākā daļa deputātu uzskata, ka principi un pamatiesības mums ir piešķirti, bet šķiet, ka nav pilnīgi nekādas jēgas par tiem spriest Eiropas Savienības līmenī. Es gribētu to īpaši teikt manam itāļu kolēģim. Šīs debates, kas pašlaik notiek Itālijā, uh, um, nav Eiropas kompetencē. Galu galā mums ir jādomā par daudzveidīgumu, par pluralitāti, par uh, šo par plurālismu aizsardzību, bet nav nekādas jēgas, lai mēs uh, to darītu ar rezolūcijas palīdzību. Priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, tas patiešām ir pārsteidzoši, ka politiskās grupas kas saucas demokrātiskas, vairs neatzīst demokrātiskuma principu, neļauj man izteikties kā runātājam. Tieši tāpēc es gribētu atsaukties uz 177. panta 4. punktu, tātad atlikt šo jautājumu un izskatīt, vai mēs vispār esam kompetenti pieņemt par šādu jautājumu rezolūciju un par to balsot. Paldies, Šulca kungs! Dāmas un kungi, man ir konkrēts priekšlikums. Šulc kungs, lūdzu uzlieciet austiņas, lai jūs dzirdētu, ko es saku. Man ir priekšlikums. Mēs eh, nonāksim pie šī punkta. Balsošanas laikā mēs sāksim ar balsojumu par budžetu, un tad mums būs daži papildus punkti, un katrs var nākt klajā ar priekšlikumiem šajā laikā, un pa to laiku, līdz mēs nonāksim pie šī punkta, eh, katrs varēs eh, pārdomāt savu nostāju par Šulc kungu priekšlikumu. Šobrīd es tomēr vēlētos beidzot pāriet pie balsošanas par budžetu. Posēlta kungs, jūs pēc par reglamentu punktu vēlaties izteikties? Pavisam īsi priekšsēdētāji. Tā kā mēs esam atlikuši šo steidzamības jautājumu, mums vakardien bija lielas diskusijas par runāšanas laiku, e, tāpēc šis e, e, izteikšanās laiks pie Rietumsahāras varbūt mēs varētu šo laiku sadalīt un šajā laikā spriest par pārējiem steidzamības kārtas jautājumiem, jo vakardien mums tieši par to bija diskusijas. Mums ir vesela stunda tagad atvēlēt steidzamības kārtas jautājumiem, mēs varētu paust visi savas domas, visu, kas mums ir sakāms. Uh, paldies. <coughs> Paldies, dāmas un kungi. Mēs sāksim balsot par Bēgas kunga ziņojumu. Darba kārtībā paredzēt.